Dāmas un kungi, sāksim debates. Un pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debates Eiropas ārējās darbības dienests. Mums ir jāizskata divi ziņojumi. Tas ir Gresles un Revelīnī kunga ziņojums. Pirmais par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas kopienu vispārējiem budžetam attiecībā uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas ir ziņojums par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai, un otrs ziņojums ir Rapkai kunga ziņojums par grozījumu Eiropas kopienu civil dienestu noteikumos un kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Un trešais ziņojums ir Galtjērī un Surjana kungs sagatavotais par budžeta grozējumu numur 6 šķērsvītra 2010, otrā iedaļa, trešā iedaļa un desmitā iedaļa. Un tad būs kopīgo debašu breigas. Šeit mēs esam uzaicinājuši arī komisijas priekšsēdētāja vietnieku Šefčoviču kungu. Levandovska kungs komisāra kārtībā piedalās šeit. Mums ir pārstāvēt arī padomas pārstāvi, patiesībā liela daļa no viņiem tikai ierodās, jo Strasbūrā ir milzīgi sastrēgumi, un padomas pārstāvi pēc pāris minūtēm būs šeit. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, mums ir jārunā par pēdējo soli likumdošanas procesā un starp institucionālās sadarbības eh, kvadrilogā. Proti, mums ir jāizveido ambiciozs un nākotnē vērsts Eiropas ārējās darbības dienests. Tie likumdošanas priekšlikumi, kur šobrīd ir mūsu priekšā, proti ziņojumi, kas attiecās uz finanšu regulu, uz grozījumiem Eiropas kopienu civildienas noteikumos un uz budžetu. Tātad mēs par šiem ziņojumiem diskutēsim šodien un balsosim rīt. Bet eh, mēs esam pavadījuši mēnešus ārkārtīgi intensīvās debatēs, kurās piedalījās pilnīgi visi institūcija pārstāvi. Mērķis mums ir kopīgs kā organizēt Eiropas Savienības darbu tādajādi, lai tās balss sadzirdētu pasaules arēnā. Un Eiropas parlaments ir uzņēmies un arī izpildījis savu atbildību. Mēs esam savus uzdevumus izskatījuši un pret tiem izturamies ārkārtīgi uzmanīgi. Kā jau daudzās citās jomās, ārējās darbības dienas darbībā arī kopienas interesēm ir jābūt primārām. Tātad šodien mums ir galīgās debatas, un mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti tajās uzklausīt visus piedalošos, un 2010. gada 1. decembrī Eiropas ārējās darbības dienas sāks darboties, precīzi gadu pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un tagad vispirms es došu vārdu mūsu godājumiem referentiem. Pirmajai dod vārdu Greslas kundzei, lūdzu. Dint. Priekšādātāja kungs, godātā Eštons kundze, Sepkoviņš kungs, Levandauska kungs, godātie padomas pārstāvji, godātie kolēģi. Es domāju, ka mēs visi ar nepacietību gaidām, kad šīs dienas sāks darboties un es ceru, ka tas strādās sekmīgi un attaisnos cerības. Parlaments arī iesaistījās tā izveidas procesā. Mēs ātri pieņēmām lēmumus, dažkārt varbūt pārāk ātri. Mēs tagad dodamies tādā neizpētītā teritorijā, un tas e, skāra pārmaiņas gan budžeta tiesību jomā, gan arī bija jāmaina reglamenta noteikumi un budžeta ziņā um, bāžas mums radīja tas, kādas iespējas būs kontrolēt budžeta izpēju, izpildi. Un šos jautājumus mēs mēģinājām risināt mūsu ziņojumā un centāmies panākt vislabāko risinājumu. Mēs pētījām, kā notiks uh, um, pārskatu sniegšana, kā varēs kontrolēt notiekošo, kā nodrošināt caurskatāmību un kādus pienākumus uzlikt tiem, kas būs atbildīgi par naudas plūsmām. Un, uh, ir ļoti svarīgi, lai arī komisijas dienesti apzinātos savu vadošo lomu. Mēs arī mēģinājām nodrošināt to, lai mūsu kontrolas iespējas um, veicinātu efektīvu darbu šajā dienestā. Un es gribētu teikt paldies visiem, kas iesaistījās darbā, gan uh, ēnu referentiem, gan visiem pārējiem, kas uh, pārakstīja vienošanos. Es gribētu arī teikt lielu paldies Beļģijas pre prezidentūras pārstāvjiem, kas ļoti aktīvi strādāja. Un šobrīd un priekšādātāja kungs, es gribētu teikt, ka man ir desmit, trīs minūtes, un šobrīd Es, man ir iespējams iedot vienu minūtu vēl beidz, pēc debatēm, bet jūs varat to izmantot arī tagad. Šim dienestam ir jābūt profesionālam, bet kā tas būs iespējams, ja tas vēl pat nav skaidrībā par saviem uzdevumiem? Tāpēc ir ļoti svarīgi šeit, uh, lai būtu pilnīga skaidrība. Uh, Un ļoti liela nozīme būs personāla atlases jautājumiem. Mēs nevienmēr esam sajūsmā par to, ka priekšroka tiks dota um, diplomātiem no vecajām dalību valstīm, vai tiešām mēs atkal sastapsimies ar koloniālismu izpausmēm. Un es uh, novēlu visiem vēlreiz lielas sekmes, sevišķi budžeta kontrolē. Paldies! Paldies, jūs tieši ievērojāt jums jūs trīs minūšu laiku. Riverīnī, lūdzu. Grazie, prezidente, onorevoli kolēģi. Led... Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, Ledija Heštonas kundze. Runājot par finanšu regulu, kurai ir jāpiemēro EADD un arī pamata regulējumam, kas tiks šim dienestam piemērots un kas ir dibināts ar Lisabonas līgumu. Šeit būs arī papildinājums eh, dalību valstu diplomātiskajiem dienestiem, lai pārstāvētu eh, Eiropas Savienības ārlietu politiku. Dienesta pašreizējā eh, struktūra saistās arī ar dažiem bīstamiem momentiem, jo struktūra ir ļoti sazarota visā pasaulē. Dažādi pilnvarotie pārvaldīs miljoniem eiro. Šī struktūra ir diezgan neskaidra. E, tāpēc arī ir iespējama tās ļaunprātīga izmantošana, korupcija un e, kopienas e, budžeta apdraudējums. Mēs parlamentā centāmies, ņemot vērā to, ka esam vienīgā institūcija, kuru ir leģitimizējusi iedzīvotāji, norādīt uz to, ka komisijai un padomei e, bija raksturīgi centieni darboties monopola līmenī starpvaldību kontekstā. Ar Bēļģijas prezidentūru un komisiju mēs panācām vienošanos par to, e, ka parlamenta loma jāpastiprina, Parlaments tātad piedalās arī Eiropas līmeņa diskusijās, būtiskākās izmaiņas. Eh, komisija sagatavos budžeta, budžeta projektu. Eh, šajā projektā būs iekļauti visi administratīvie un darbības izdevumi. Tas attieci, kas attieksies gan uz drošības politiku, gan drošības un aizsardzības politiku. Pirmajā pantā tiek minētas visas Eiropas Savienības institūcijas eh, un tiek sadalītas eh, atbildības un kompetences un komisijas eh, pārskati eh, kontekstā. Un tāpat mēs esam pie, paredzējuši pārskatus arī delegācijām. Ģenerāldirektoriem ir kopīgs budžets, mums ir arī iekšējā uh, revīzija un 2013. gada uh, revīzijas klauzula. Tiek tātad šeit ir eh, runa arī par atbildību un pārskatiem. Ir atsevišķi būtiski jautājumi, par kuriem jādiskutē eh, trīs gadu kontroles ciklā, proti institūciju budžeta apstiprinā, izpildes apstiprināšana un Eiropas sociālā fonda integrācija eh, vispārējā budžetā. Sarunas e, beidzās ar labiem rezultātiem parlamentam. Parlamenta loma ir gūsi svarīga, kļūsi svarīgāka. Tiek nosauktas arī visas institūcijas, tāpat tiek pieminēta budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz visām institūcijām, un tas ir lielisks rezultāts. Paldies visiem par lielisko darbu. Tātad. Rapka, you have Arī jūs izmantojāt visu jūsu laiku. Tagad, lūdzu, kolēģis ir apkai, jums ir sešas minūtes, četras plus divas. Jā, tas ir gan iespējams, un es varbūt eh, varēšu pēc tam vēl arī reaģēt uz teikto, bet tagad, ja es jūs uzrunāju, mīļie kolēģi, tad es domāju arī jūs, Eštons kundze, jūs, Efkovičs kungs, un jūs padomes pārstāvjus, jo galu galā taču tas bija darbs, ko veica ļoti daudzi kolēģi, koleģialitātes garā, un bez tā nemaz rezultāts nebūtu iespējams. Es esmu apmierināts ar panākto, vismaz runājot par to jomu, par kuru es biju atbildīgs, un tur man arī ir pārskats par kopējo ainu. Uh, bet mums nevajadzētu varbūt arī brīnīties par to, ka mēs tikai tagad esam nonākuši līdz šim um, rezultātam, jo Broka, Hofštata un Galtieri ziņojumi un auto, to autori, tie visi, mēs visi pulcējāmies un apmainījāmies ar idejām un bija skaidrs, kas ko darīs un uz kā balstīsies, uz kādām iestrādēm balstīsies turpmākais darbs. Un galvenais, ko mēs vēlējāmies izdarīt, tas ir panākt vienošanos starp parlamentu un padomi par ārējās darbības dienesta izmantošanu un mums bija jāvienojas tieši par tehniskiem, organizatoriskiem jautājumiem un personāla noteikumus arī uh, uzticēt tiem, kuriem ir atbildība par tiem, bet runājot par tehniku un organizāciju, tad šeit mēs no politikas, protams, nevaram izvairīties, un to mēs diskusijās redzējām, jo bija ļoti skaidri redzams, ka uh, vien interpretācijas atšķīrās, vai ja politiskais spiediens nebūtu izteikts, tad mēs varētu varbūt izvēlēties arī citā veida interpretācijas dažādiem jautājumiem, bet par ko mēs tā tad diskutējām? Pirmkārt, mums vajadzēja uh, tekstā ielikt tā saucamās trīs personāla komponentes vai elementus, uh, Tātad personālam jāsastāv no darbiniekiem, kas pārstāv Eiropas komisiju, padomi un arī diplomātiskos dienestus dalību valstīs. Un tieši šis pēdējais elements radīja problēmas, jo tas bija jauns. Un mums bija jāatrisina tāda antagoniska pretruna uh, starp uh, kopienas pieju un tādu starpvaldību sadarbību, un padome un dalību valstis vairāk atbalstīja starpvaldību pieju, bet mēs parlamentārieši savukārt vēlējamies kopienas līmeni un kopā tomēr vienojāmies par kompromisu. Uh, vēl bija jāskatās un joprojām būs jāskatās, lai būtu pārstāvēti abi dzimumi un arī geogrāfiskā pārstāvība, lai būtu nodrošināta. Mēs gribam tādu modernu modeli, lai būtu ņemtas vērā arī tātad dzimumu līdztiesības normas. Un paldies, Eštons kundze, ka jūs piekritāt arī tam, kas bija vēl tālāk ejošs nekā tas, kas eh, galu galā nonāca uz papīra. Un tas ir ļoti svarīgi. Pa, arī runājot par geogrāfisko pārstāvniecību. Un mēs centāmies noteikt uh, tiesības un pienākumus būt lojāliem pret tā saucamo augstā pārstāvja institūciju. Protams, ka šeit vēl jāizstrādā nianses attiecībā uz veto tiesībām un iespējām pagarināt uh, mandāta laiku bijušajiem diplomātiem, bet arī lielās līnijās mēs to atrisinājām. Un vēl ir viens punkts, to nevajadzētu novērtēt par zemu. Mēs vienojāmies par to, ka šis jaunais Eiropas diplomātiskais dienests, um, tas neiztiks bez pats savu, bez īpašas identitātes. Un tā kā šim dienestam ir viens vienots mērķis, tad, protams, ir jānodrošina arī izglītības piedāvājums, tālāk izglītības iespējas un uh, to nevar ierakstīt personāla noteikumos. Uh, bet eh, es tomēr gribētu arī šeit teikt paldies eh, Aštons kundzei un viņa jūs apzināties un esat gatavi arī par to vēl runāt. Tātad tas ir jau arī vēl viens elements, kas nav pašreizējā vienošanās tekstā, bet ko mēs uzskatām, kas tomēr ir ļoti nozīmīgs un ļoti lielā mērā nodrošinās to, lai dienests strādā efektīvi. Darbs sāksies, kā jau tika teikts, 1. decembrī. Paldies! Paldies, kolēģi! Jums ir viena minūte, ko jūs varēsiet izmantot pēc debatēm vai debašu beigās. Roberto Gualtieri, lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Uh, priekšsēdētāja kungs Lētija Eštonas kundze, komisāres kundze, parlaments uh, pat labāk pieņems lēmumu par jaunu izdevumu kategoriju budžetā, kas būs veltīta EADD. Uh, to raksturo vēlme realizēt dienesta darbību. Šis dienests Eiropā ir nepieciešams. Protams, ka ir nepieciešams saglabāt arī budžeta autoritāti. Ir jāizvairas no visādām eh, dažādām krīzēm un ir jāievēro personāla reglaments. Un šajā te regulā tiks eh, pastiprināta Madrides vienošanās, mēs esam panākuši lielu progresu. Apsveicu kolēģus eh, Gresli Revelī un citus, tāpat kā arī Lēdiju Eštoni un Polu Kristofersonu. Pateicoties šai regulai būs iespējams panākt to, ka visi nodarbinātie, neatkarīgi no savas izcelsmes, būs pakļauti vienādajam tiesībām un pienākumiem, un bez tam tiks nodrošināts geogrāfiskais un dzimums likumu līdzsvars. Parlaments kontrolēs, lai tas patiešām tā arī dzīvē notiktu. Mēs esam note, no, pieņēmuši kvotas un visam ir jāpiemēro attiecīgi noteikumi. Atļaujiet vēlreiz ar gandarījumu norādīt uz to, ka mēs eh, esam mm, paredzējuši budžeta pīdzecijas, mm, kas eh, ir būtisks progress, jo tādējādi parlamentam ir iespējams veidot arī gan ārlietu politiku, gan kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un Līdz ar to mums būs kopīgas Eiropas ārējās darbības dienas, kas būs pakļauts parlamenta kontrolei. Mēs kontrolēsim stingri, prasīgi un konstruktīvi, vēloties palīdzēt augstajai pārstāvēji. Tās darbā veidot Eiropā kopīgu tās interesēm un vērtībām atbilstošu politiku. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, jums vēl ir noslēgumā viena minūte diskusijas beigās. Un tagad es dodu vārdu Laslo Šurjan kungam, kas ir mūsu kolēģis. Priekšādētāja kungs, es eh, ar gandarījumu konstatēju, ka padomas un komisijas eh, pārstāvji ir mūsu vidū. Kad 2010. gadam mēs plānojām budžetu, uh, tad jautājām sev, no kādiem avotiem to finansēsim, un komisija atbildēja, jauni resursi nav vajadzīgi, mēs pārstruktūrēsim līdzekļus. Nu, mēs budžeta komitejā neticējām un tiešām uh, um, patiesība ir kaut kur pa vidu, daļai līdzekļi tika pārstruktūrēti, daļu izmaksu varēja tādējādi arī sekt, bet kopumā 44 miljonus vajadzēja tomēr piesaistīt vēl papildus klāt, un tas, tas ir vienam ceturksnim Un šeit vajadzēja izdarīt attiecīgu izmaksu samazinājumu. Uh, šobrīd dienests vēl nav sācis darbu, darbojas tikai 10%, strādā tikai 10% no personāla. Un um, es domāju, ka šo izmaksu posteni varēja koriģēt, bet mēs no tā atteicāmies, jo uzskatījām, ka ir svarīgi, lai uh, dienestu varētu izveidot bez kavēšanās, jo uh, Lisabonas līgums paredz, ka uh, Mums ir uh, jāpopularizē sevi pasaulē, jābūt redzamiem. Mēs esam atteikušies arī no grozījuma priekšlikumiem, bet toties mums ir prasības, uh, kas līdzinās tām, kas uh, bija mūsu referentam. Geogrāfiskai pārstāvībai ir jābūt nodrošinātai samērīgi un taisnīgi. Uh, Mums nav izveidots uh, rezervju fonds vai uh, nav tāda noteikuma veidot rezerves. Tas arī ir domāts tam, lai dienests varētu ātrāk sākt strādāt. Un attiecīgajām summām ir jātiek izlietotām liederīgi un bez izšķērdēšanas, jo šobrīd visi eh, cīnās ar finanšu krīzi. Mēs cieši sadarbojāmies ar dalību valstīm un uh, nodibinājām tādas labas koleģiālas attiecības. Daudzām dalību valstīm būs jāveic taupības pasākumi. Uh, un daudzas funkcijas Eiropas līmenī ir iespējams īstenot labāk, tādējādi arī ietaupot līdzekļus dalību valstīm. Godātais priekšādātājs ļoti ceru, ka šo tekstu rītdien balsojumā pieņems. Paldies! Thank you, colleague. Paldies! Paldies, godātais kolēģi! Paldies visiem par izteiktajām piezīmēm. Un tagad? Request for the floor. Es, jā, vai kāds vēlas izteikties? kāds pacēlis zilo kartiņu. No. Priekšsēdētāja kungs, es tikai gribētu pavisam īsi patraucēt eh, debates un vērst jūsu un kolēģu uzmanību uz to, eh, ka šonakt trīs teroristi uzbruka Čečenijas parlamentam. Viņi nogalināja vairākus drošības dienesta darbiniekus, saņēma gūstekņus un arī teroristi tika uh, nogalināti. Parlamentam vajadzētu šo terora aktu nosodīt, jo teroram nekad nav Uh, attaisnojums. Mēs izsakām līdzjūtību piederīgajiem. Es to gribēju īsi izteikti, tīpaši ņemot vērā faktu, ka šajā nedēļā mēs diskutēsim par Ziemeļkaukāzu. Atvainojiet, ka pārtraucu debates. E, chciałem podziękować naszemu koledze, panu Fleckensteinowi. Jā, es vēlētos pateikties par šo informāciju. Fleckensteina kungam, jo, protams, jūs teiktais ir biedējoši, un mēs vienmēr esam nosodījuši vēl kādu veidu terorismu aktus un šādu rīcību. Šajā situācijā ir īpaši svarīgi nosodīt šo rīcību, jo uzbrukts ir parlamentam. Līdz ar to mēs pilnībā izprotam jūsu bāžas un mēs izsakam līdzjūtību bojā gājušo un ievainoto ģimenes locekļiem un es nākšu klajā ar oficiālu relīzi mazliet vēlāk, bet paldies, ka jūs man uzmanību pievērsāt šim faktam. Uh, speaker... Kā nākamajam dod vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniekam Marošam Šefčovičam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un arī es vēlētos pateikties Fleckensteina kungam, ka mūsu uzmanība tika pievērsta šim svarīgajam notikumam un tik nožēlojamam notikumam kā terorisma aktam. Bet varbūt tagad atgriezīsimies atpakaļ pie mūsu šās dienas debašu tēmas. Vēlētos sākt ar to, ka vēlētos pateikties Rapkai kungam par lielisko ziņojumu un par to, ka tas ir sagatavots parlamentā. Vēlētos uzteikt mūsu lielisko sadarbību pēdējo mēnešu un nedēļu laikā, sagatavojot šo lielisko dokumentu. Es vēlētos pateikties gan AFET, gan Juri komitejām, kuras ļoti konstruktīvi un uh, tematiski ir strādājušas pie šī ziņojuma. Un visbeidzot vēlētos pateikties Lēdijai Aštonai un komisijas darbiniekiem par milzīgu ieguldīto laiku, netērējot nedz enerģiju, nedz, la, nedz savu laiku. Patiesībā nedēļas, kurās mums ir jāizlēmj par Eiropas ārējo darbības dienestu un tam atvēlētajiem līdzekļiem, uh, Tas ir pilnīgi sasaucās ar mūsu lēmumiem. Priekšsēdētāja kungs, man bija iespējams piedalīties diskusijās, kad tika runāts par Eiropas ārējās darbības dienesta izveidi, un atcerēsimies slaveno kvadrilogu Madridē. Man ir bijis iespējams piedalīties diskusijās un uzklausīt Broka kungu, Ferhofstada kungu, Goltjērī kungu, kuri šajās debatēs uzteica mūsu darbu un piedalījās kopīgajā darbā. Debatēs toreiz no parlamenta puses parādījās tas, ka Eiropas ārējām darbības dienestam ir jābūt efektīvam un efek efektīvam darbības dienestam. Rapkai kungs runām par kopienas civildienestu noteikumiem. Noteikumi parasti ir administratīvas dabas un tomēr nē, jo ārējās darbības dienestam būs jādarbojās Eiropas Savienības interesēs. Rapkai kungs ir uzsvērs, ka grozījumi, vismaz pēc manām domām, tiešām uzlabos tekstu un vēlētos uzsvērt vairākus grozījumus. Sākotnējā fāzē Eiropas ārējo dienestu veidos padomes, komisijas un dalību valsts diplomātiskā korpusa darbinieki. Un uh, no komisijas darbinieki tiks pārcelt uz Eiropas ārējo darbības dienestu, saglabājot savus civildienestu noteikumos atrunātās tiesības. Vēlētos uzsvērt, ka no 13. gada 1. jūlija citu institūciju darbinieki, tajā skaitā arī parlamenta darbinieki, varēs pieteikties uz EADD brīvajām vietām, tāpat kā citi. Protams, ka ir jāatrunā civildienesta noteikumos visas, visi noteikumi, kas varētu attiekties uz šo darbinieku lojalitāti Eiropas Savienībai. Un dalību valstis piedāvās savu diplomātiskā korpusa darbiniekus šim Eiropas ārējās darbības dienestam. Kompromisos ir runāts arī par momentu, lai tiktu nodrošināta gan geogrāfiska, gan dzimuma līdztiesība EADD. Situācija 13. gadā tiks pārskatīta, un atskaita tiks sniegta gan komisijai, gan padomēji, gan parlamentam. Es zinu, ka ir šajā parlamentā deputāti, kuri vēlējās civildienas noteikumos iekļaut draudz striktākus noteikumus un bija tādi, kur tam aktīvi iebilda. Es uzskatu, ka svarīgi ir rast līdzsvarot risinājumu, un to nevienmēr rast ir viegli. Sagatavošanās procesā bija ļoti daudz grūtību un ļoti sare daudz sarežģītu momentu, bet eh, sarunas ir atmaksājušās, mums manuprāt, ir sasniegts ārkārtīgi labs rezultāts, un tas parādās arī ar apkaikungu ziņojumā. Es esmu pārliecināts, ka rīt parlaments pieņems šo ziņojumu, un noslēgumā vēlējos tikai pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ārējās darbības dienas darbību uzsākt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas gludāk. Un es ceru, ka rīt parlamentā būs vēsturisks balsojums, ar kuru galīgi tiks izveidots Eiropas ārējās darbības dienests. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamajam vārdu dodu Janušam Levandovska kungam. Lūdzu, komisāra kungs! prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Mēs eh, šobrīd runājam par budžeta debašu noslēguma etapu. Protams, ka Eiropas ārējās darbības dienesta izveidēji ir nepieciešams finanšu regulas izmaiņas, taču pirmo reizi šādas izmaiņas tiek veiktas jaunās likumdošanas process, procedūras ietvaros, sadarbojoties parlamentam, komisijai un padomēji. Man ir patiesa prieks, ka pagājušajā nedēļā notikušā trialoga ietvaros mums izdevās vienoties par galīgo risinājumu, un tas pierāda arī Lisabonas darbību. Tas ir pierādījis, ka Eiropas ārējās darbības dienestam būs ļoti labs pamats, uz kura atspērties un strādāt tālāk. Es eh, neiedziļināšos detaļās, bet runājot par budžetu, mums ir nepieciešams pieprasīt atbildību par izdevumiem un ieņēmumiem, delegāciju vadītājiem ārzemēs, bet gala beigās atbildīgies būs iekšējais revizors un komisijas grāmatvedis. Visbeidzot vēlētos pateikties visiem referentiem, Greslas kungam un Rivelīnī kungam galvenokārt par ļoti labo sadarbību un konstruktīvo darba stilu. Es vēlētos atsaukties uz sesto E, budžeta grozījumu, kurā mēs runājam par finanšu regulu un tās abām lēmējiestādēm. Varbūt, ka budžeta grozījumos vajadzētu izskatīt tādus aspektus, kuri ļautu Eiropas ārējiem darbības dienestam sākt pilnībā darboties pēc iespējas ātrāk. Jaunu AD posteņu izveidošana pirms 2013. gada ir viens no mūsu mērķiem. Un viena trešdaļa no visa EADD korpusa nāks no dalību valstīm. Es vēlētos lūgt parlamentām atbalstīt šīs izmaiņas budžetā, jo, jo padomu to jau ir atbalstījusi. Un vēlētos vēlreiz pateikties referentiem Golķērī un Surjam kungam. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies komisāra kungam. Un tagad dod vārdu Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniecei, airā augstajai pārstāvēji Lēdijai Eštonai. Lūdzu. Um, honorable... Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti. Es vēlētos vispirms formāli pateikties referentiem Greslas kungam, Rapkai kungam un Gvaltierī kungam, jo tiešām darbs paveiktais ir milzīgs, un vēlētos pateikties arī pārējiem deputātiem, kuri mums šobrīd ir ļāvuši nonākt tik tālu, kur mēs šobrīd atrodamies. Diskusijas ir bijušas ārkārtīgi smagas, un jūs esat bijuši samērā ietiepīgi diskutētāji, un tomēr rezultāts ir labs. Uzskatu, ka šis rezultāts tomēr pierāda to, ka Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir ļāvusi parlamentam spēlēt būtisku lomu, un tādu tas spēlēs arī nākotnē. Mums ir bijusi lieliska sadarbības gars, un es vēlētos pateikties visiem par paveikto darbu. Galvenais, es uzskatu, ka mums ir izveidie, izdevies izveidot pamatu Eiropas ārējās darbības dienestam. Tādu dienestu, kas varēs sadarboties arī ar parlamentu. Un vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka dienas darbībā es īstenošu caurskatāmības principu un atskaitīšos arī parlamentam. Ir vēlreiz jāatgādina, ka ārējās darbības dienests pārstāvēs Eiropas Savienību, ikvienu komisijas pārstāvi, ikvienu dalību valsti, tāpēc es vēlētos, lai visi, tiešām visi, būtu lepni par uh, mūsu izvēlētajiem vēstniekiem, par mūsu diplomātisko korpusu, par tiem, kas strādā ārlietu dienestā. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka jums būs iespēja ar mums lepoties. Vēl pirms 13. gada, kad mēs pilnībā sāksim strādāt. Es zinu, ka deputāti uztraucās par to, lai būtu adekvāta apmācība. Tam mums šobrīd nav pietiekama juridiskā pamata. Un tomēr es apsolu parlamentam, ka tie, kuri nāk no dažādas diplomātiskās kultūras un ar dažādu pagātni, mēs visi kopā veidīsim, veidosim Eiropas dienestu. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka patreizajā momentā mēs tikai veidojam ārējo darbības dienestu. Vēlētos pateikties Zariušam Volskim un Lichtenbergens kundzei par to, ko viņi ir pieprasījuši apmācības jomā. Protams, ka mums vēl ir daudz jāstrādā, un to mēs arī tuvākajās nedēļās un mēnešos darīsim. Un tomēr es jums dodu savu godu vārdu, ka mēs to darīsim. Vēl jau vairāk ņemot vērā ekonomisko lejupslīdu vai ekonomisko situāciju un ekoloģisko situāciju, mums ir jādomā par darbības efektivitāti. Uh, Visbeidzot, vēlētos vēlreiz uzsvērt mūsu ambīcijas. Ikvienam Eiropas Savienības pilsoni ietekmē tas, ko mēs darām ārējās politikas jomā, gan ekoloģijas, gan tirzniecības, gan terorisma apkarošanas jomā. Mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājus, un visiem iedzīvotājiem es vēlos pateikt, ka jūsu cerētais tiks atalgots. Uh, Paldies! Paldies Aštons kundzei. Un tagad es vēlētos dot vārdu padomas pārstāvim. Olivieris Šastelkungs. Valsts sekretārs lūdzu. Prezident, monsieur le président, madame la haute représentante, monsieur les commissaires. Paldies, priekšsēdētāji kungs augstās pārstāves kundze, dāmas un kungi, komisāri, deputāti. Padomis vārdā arī es vēlētos vispirms jau pateikties referentiem, kuri ir eh, ieguldījuši lielu darbu, eh, lai sastādītu šos dokumentus eh, saistībā ar EAD ierīkošanu. Paldies Gresles kundzei, Rapkaju kungam un Galtieri un Šurjana kungam par viņu ziņojumiem. Pēc politiskās vienošanās Madridē un parlamenta atzinuma, kas tika pieņemts 8. jūlijā, vispārējo lietu padome 26. Pado, jūlijā pieņēma lēmumu par EAD eh, darbības veidu. Lai šo deidu uh, dienestu reāli mm, iekārtotu, bija nepieciešami trīs instrumenti. Tie ir tieši tie, par kuriem es runāju. Mēs eh, strādā, eh, darbs pie dažādajiem dosie bija intensīvs gan no parlamenta, gan padomes, gan komisijas puses. Visi ar sirdi un dvēseli sevi ieguldīja darbā lai, ievērā, lai ievērotu mm, atvēlēto laiku. Šodien varam būt priecīgi par to, ka mums ir izdevies veiksmīgi noslēgt šo darbu. It īpaši jau pateicoties eh, tām vienošanām, kuras eh, tika panāktas saistībā ar dažādajām sastāvdaļām parlamenta VLP balsojumā 26. oktobrī, šie instrumenti arī tiks pieņemti. Un tas nozīmē, ka kā plānots 1. decembrī EADD varēs uzsākt darbu. Es domāju, ka līdz ar to ir pateikts viss būtiskākais jau e, es e, pat laban aprobežošos tikai ar to, lai vēlreiz akcentētu šīs vienošanās vēsturisko nozīmi, jo te ir e, runa par svarīgu inovāciju, kas saistās ar Lip Lisabonas līgumu. Eiropas kopējais diplomātiskais dienests, kas uh, stiprina Eiropas ārlietu politikas redzamību, saskaņinību un nozīmi. Mēs tagad tikai sākam strādāt. Eh, protams, ka uzdevumi ir ļoti lieli, bet eh, mēs esam apņēmības pilni tos izpildīt. Vēlu visu to labāko Lēdijai Eštonai veicot darbu. Noslēgumā paldies Eiropas parlamentam par aktivitāti un konstruktīvo pieeju. Paldies! Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad misteram Šarusam Boļuskim vienu minūti. Thank you, Mr. Chairman. My... Paldies, priekšsēdētāji. Ārlietu komiteja ar lielu balsu vairākumu nobalsoja par šo dokumentu. Un mēs sevišķi atbalstām parlamenta kontrolas tiesības. Tas nozīmē, ka ir jābūt arī nodrošinātai visai, visu 27 Eiropas valstu um, pārstāvībai. Un septītajā punktā un punktā 6 un 6.6 uh, mēs runājam par šiem jautājumiem, un mēs skatīsimies, kā tiks nodrošināta vienlīdzīga geogrāfiskā pārstāvība. Uh, um, šobrīd uh, varbūt nevarētu teikt, ka rezultāts mūs pilnībā apmierina, un ar aritmētiku arī visu nevar atrisināt. Un mēs, protams, ticam, ka uh, sievietēm ir arī jābūt līdztiesīgi pārstāvētām, un es ceru, ka šis uh, dienas darbosies sekmīgi. Paldies! Mr. Ferm, for one minute. Un tagad Fermkungs vienu minūti. Godātie kolēģi, godātie komisijas pārstāvi, padomas pārstāvi. Es kā afet eh, ēnu referents par budžetu, es balstējos uz Madridas vienošanos, un tomēr es uzskatu, ka dažos punktos mums vajadzētu to pārskatīt. Mums ir jābūt transparentiem, caurskatāmiem, un lai mēs tā panāktu budžetā, mums ir nepieciešami politiski uh, svarīgi lēmumi, kas attiektos uz budžetu. Mums ir jānodrošina tiesības uz informāciju un jārunā arī par visiem izdevumiem, tad tie arī tiem, kas attiecās uz dalību valstīm. Jautājums par deleģētajiem mandātiem. Mēs nedrīkstam organizāciju padarīt par milzīgu astoņkāju ar daudziem zariem. Runa iet ne tikai par parlamenta ietekmi, bet arī par iedzīvotāju ietekmi uz jauno dienestu, kuru šobrīd ir izveidojusi Savienība. Mēs esam cīnījušies, jā, panākt ir daudz, un tomēr es uzskatu, ka mums beidzot ir izveidots labs pamats EADD radīt Eiropas pārstāvniecību pasaulē. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi gan parlamentam, gan iedzīvotājiem. Paldies! Mr. Kačmarek, one minute. Kačmarek kungs, viena minūte. Priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi. Attīstības komitejas ziņojums par kopienas civil dienestu noteikumiem un finanšu regula ir ārkārtīgi būtisks. Mēs atbalstam grozījumus, īpaši tos grozījumus, kur attiecas uz jaunu darbinieku pieņemšanu, proti procedūrām ir jābūt pilnīgi caurskatāmām, tām ir jāatbilst noteikumiem, Eiropas kopienas civil dienestu noteikumiem. Uh, Citos iesniegtajos grozējumos, galvenokārt apkaikunga iesniegtajos grozējumos, runa iet par civildienas noteikumu attiecināšanu uz EADD un uz to, kā tas sasauc ar politiskiem nolīkumiem, kā arī par geogrāfiskā un dzimumu līdztiesības principa īstenošanu, kā arī to, kā tiks izveidots līdzsvars starp jau Eiropas institūcijās strādājošajiem un jauniem darbā pieņemtajiem no dalību valstu diplomātiskā korpusa. Es uzskatu, ka ārlietu dienestā darbs nevar tikt uzskatīts par kaut kādu veidu zemēni. Mums ir jābūt pārstāvniecībai. Un tagad eh, pusotru minūti. Dekaizer kungs. Paldies, priekšēdētāji, godātā Eštons kundze. Līdzīgi kā daudzi manā politiskajā grupā, es arī uh, ceru, ka ārējās darbības dienests pārstāvēs uh, visas valstis un vienlīdzīgi arī abus dzimumus. Bet galu galā tomēr viss būs atkarīgs no katra individuālā ieguldījuma. Un, uh, mums, mūsu iecerētais līdzsvars nedrīkst uh, tikt apdraudēts tāpēc, ka pietrūkst kompetences. Bet ja būs vērojams kāds līdzsvara trūkums vai nobīdes, tad uh, šeit es gribētu uzsvērt, ka šobrīd argument, šo argumentu izmanto tie, kas vēlas vājināt šo dienestu. Mēs zinām, ka tādi cilvēki ir Un Eštonas kundze, es gribu tikai apliecināt, ka mana politiskā grupa jūs pilnībā atbalsta un jums uzticās. Un, uh, kad pēc diviem gadiem atkal radīsies problēmas, kā sadalīt mandātus un pienākumus, es ceru tomēr, ka no tā mums izdosies izvairīties. Paldies, Arīfa kungs! Paldies, priekšēdētāji! Mēs tagad esam noslēguši ļoti lielu, garu un smagu darba posmu, un daži kolēģi jau jums pateicās, arī es gribētu viņiem pievienoties. Mēs vēlamies izveidot vienotu Eiropas diplomātiju, nevis uh, summēt 27 dalību valstu diplomatiskos dienestus. Mums ir ļoti būtiski nodrošināt, lai mēs varētu starptautiskajā arēnā runāt vienā balsī un pārstāvēt vienotu ārpolitiku. Es domāju, ka, kā ir paredzēts līgumā, mums izdosies arī nodrošināt uh, tādu labu dialogu un atrisināt visus akūtos jautājumus, uh, kā piemēram cilvēktiesības, nabadzības pārvarēšanu un citus. Un galu galā tomēr jūs vērtēs pēc efektīvi izdarīta darba. Paldies, Inskas, Neinskas kundze. Paldies. Es gribētu atbalstīt uh, Gresles kundzi un pateikt paldies arī visiem pārējiem Rapkai kungam un Ravelīni kungam par izdarīto darbu. Protams, ka šī dienesta izveide ir sarežģīts politisks process, kurā ir jāņem vērā visas dalībvalstu intereses un atšķirīgās struktūras un tradīcijas. Tā pašā laikā es gribētu paust nožēlu, ka geogrāfiskās pārstāvības princips, kas tika atbalstīts ar balsu vairākumu budžeta komitejā un par ko ir runa arī parlamenta rezolūcijā, tomēr nav atspoguļots rapkai ziņojumā. Un tāpēc, eh, Lēdī Eštonis, gribētu vērsties pie jums. Jums aiz jums stāv visa Eiropas Savienība, un es ceru, ka jūs parūpēsties par to, lai geogrāfiskā pārstāvība būtu nodrošināta. Paldies! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kollégák! A költségvetés... Priekšsēdētāja kungs, komisāris kungs, cienījamie kolēģi! Eh, budžeta eh, kontroles komitejas vārdā es eh, apsveicu dienestu, apsveicu izdarīto darbu. Protams, ka dienestam ir vajadzīgs finansējums. Tikpat svarīgi ir arī noteikti eh, pamatnostādnes un principus, kas arī turpmāk būs eh, saistīti ar budžeta pozīcijām. Mums ir bijušas eh, daudzas debatas šajā te kontekstā, un, protams, ka ir mm, šis te reliks debatas saistījās ar to, ka nedrīkst būt pārklāšanās un ir nepieciešams izdomā, e, pieņemt lēmumu par to, kādā veidā e, izdevumus veidot e, iespē, pēc iespējas efektīvāk. Darbam ir jābūt efektīvam, un tai ir jābūt prioritātei. Līdzekļi tiek piešķirti no trīs avotiem, tāpat kā darbinieki saplūst kopā no trīs dažādām institūcijām - dalību valstis, komisija un padome. Ir svarīgi, lai iestāžu tīklus ir sabalansēts. Svarīga loma būs apmācībai. Apmācības e, uzdevumi ik gadu ir jākontrolē, un šo uzdevumu mēs ļoti labprāt uzņemsimies. Paldies, Balčīčs kungam, vienu minūti. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētā kungs. Godātie komisāri, godātie padomas pārstāvi, godātie kolēģi. Es arī vēlētos pateikties visiem referentiem un visiem kolēģiem, kuriem tiešām samērā īsā laika posmā ir izdevies panākt politisku vienošanos ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Tādējādi izveidojot ļoti labu pamatu Eiropas ārējās darbības dienesta izveidēji. Esmu pārliecināts, ka dienests darbosies visaugstākajā līmenī, lai nodrošinātu Eiropas ārējo politiku. Uh, un esmu pārliecināts, ka tas eh, ļaus sadzirdēt Eiropas vienoto balsi globālā arēnā. Šogad mēs esam atvēlējuši tikai 9,5 miljonu eiro EADD izveidēji, bet pēc pirmā dienas darbības gada šis finansējums tiks pārskatīts, kad parlaments saņems atskaiti par finansējumu izmantošanu. Jāsaka, ka parlaments spēlēs nozīmīgu lomu dienas darbībā, pārskatot caurskatāmību un auditējot izdevumus. Paldies, priekšsēdētājs, paldies. Zviefkas kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godāt Aštons kundze, dāmas un kungi. Esmu pārliecināts, ka neviens parlamentā nešaubos par to, cik svarīgi ir Eiropas ārējā darbības dienas darbības ātra uzsākšana. Pēdējo mēnešu darbs pierādīja to, cik svarīgi ir ārējās darbības dienest izveidē radīt adekvātu juridisko bāzi. Jāsaka, ka sarunas nevienmēr bija vieglas, un tomēr gala beigās mums izdevās vienoties ar padomu un komisiju, un es tiešām ceru, ka panāktais kompromiss nesīs pozitīvus rezultātus un pozitīvus augļus. Komisija vēlas izmainīt civil dienesta noteikumus tādējādi, lai ārējās darbības dienests varētu darboties pilnīgi neatkarīgi un tomēr tam būtu nepieciešamā tehniskā ekspertīze. Vēl vakardien iesniegtie grozījumi parāda, ka parlaments nav pilnībā apmierināts ar patreizējo status quo, īpaši tas nav apmierināts ar geogrāfiskā, geogrāfiskā vēdekļa aspektu. Uh, Es eh, dzirdēju no augstās pārstāvis Aštons kundze teica, ka viņa pati personīgi piestrādās pie geogrāfiskā līdzsvara ieviešanas un, lai dienestā būtu pārstāvētas pilnīgi visas dalību valstis. Patīkam to dzirdēt. Līdz ar to es no sirds ceru, ka pēc pirmā darbības gada jūs atskaitīsieties par Eiropas diplomātiju kā par Eiropas diplomātiju. Un es uzskatu, ka, protams, mūsu saknes, no kurienes mēs nākam, mūs ietekmē. Protams, ka tas ietekmē mūsu domāšanu, mūsu teikto. Un esmu pārliecināts, ka pilnīgi visās institūcijās ir dalība valsts, kur pārstāvniecība nav pietiekami liela. Vienoti dažādībā - tāds ir Eiropas Savienības moto. Vienoti dažādībā ir rakstīts daudzos tekstos, bet mēs to vēlamies redzēt īstenot dzīvē. Runa jau neiet par kvotām dažādām dalību valstīm. Visbeidzot, vēlētos pateikties referentiem par labo sadarbību un tiešām ceru, ka arī nākotnē mēs lieliski sadarbosimies. Priekšsēdētājs, paldies! Svobodas kungs, divarpus minūtes lūdzu. Sir, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vispirms sirsnīgi gribētu pateikties referentam par labo darbu un arī par pieņemtajiem kompromisiem. Protams, ka visi vēl nav apmierināti. Tāpat es saprotu arī raizes par geogrāfisko līdzsvaru. Tomēr es varu apstiprināt, ka ne tikai jaunās dalību valstis par to rūpējas, visiem ir par to jārūpējas. E, tāpat arī mums visiem ir jārūpējas par dzimumu līdzsvaru, ne tikai sievietēm vien. Tas ir absolūti nepieciešams, un es e, pieeju nopietni pie šiem solījumiem, ceru, ka tie tiks e, īstenoti. Te ir runa par Eiropas Savienības kopējo dienestu, kas strādā visaugstākajā kvalitātē. Tagad ir laiks darbībai. Tagad ir laiks parādīt savu aktivitāti, e, parādīt to, ka Eiropas Savienība var uzstāties starptautiskā līmenī vienotība. Un ir svarīgi, ka lai gan Irāna, gan tuvajos austrumos mēs e, e, būtu ne tikai maksātāji, bet arī līdzspēlētāji. Tas jau nav tikai prestiža jautājums vien. Ir svarīgi panākt arī orientāciju uz kopīgajām vērtībām un lai to mūs arī redz mūsu kaimiņi. Ar ASV mums ir jārunā tāpat no vienlīdzīgām pozīcijām. Ir atklāti jārunā par problēmām. Kopā ir jārunā par eh, terorismu apkarošanu un citiem globalizācijas procesiem. Pat labam mēs arī negribam vērsties pret eh, to, ka Ķīna uzstājas kā jauna vara. Mēs nevēlamies eh, tomēr eh, nacionālisma idejas to agresīvā komponentē, kādas tās parādās. Tie pat labam mums ir jāstrādā pie būtiskākajiem punktiem, uh, lai mēs kā daudzpusīgās institūcijas mm, pieņemtu uh, nepieciešamību pārdalīt uh, līdzsvarus un ir skaidrs, ka ir nepieciešams arī akceptēt globālā līmenī jaunus līdzspēlētājus. Beļģijas prezidentūra, kā jau jūs eh, ministra kungs pieminējāt, eh, solīja atbalstīt eh, augsto pilnvaroto. Solījumi ir labi, apsveikumi ir labi, bet es ceru, ka jūs, ārlietu ministres kundze, arī saskatīsiet to, ka vienīgā iespēja ir, ka ārlietu ministri augstā pilnvarotā mēs pārstāvētu kopīgu Eiropu ārējā kontekstā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Vikstroms kundze, vienu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms ļaujiet man pateikties par lielisko sadarbību, kas mūs visus ir ietekmējis un kas mūs visus ir aptvērts atvēra šī svarīgā jautājuma izveidošanā. Aštons kundze, uzdevums jūs priekšā nav viegls. Jums ir jāizveido Eiropas ārējās darbības dienests kopīgs, kopīgs Eiropai. Un tomēr parlaments kopā ar padomi un komisiju ir izveidojis ļoti labus pamatus efektīvai un pārstāvnieciskai Eiropas organizācijai, kura tiešām un pa īstam pārstāvēs Eiropas intereses un Eiropas vērtības visā pasaulē. Eiropas spēcīgākā puse, kā jau šeit izskanēja, ir daudzpusība. Eiropas Savienību veido cilvēki ar dažādu pieredzi, ar dažādu kultūrālo bāzi un izveidot ārējo darbības dienestu, kas vienlaicīgi pārstāvētu sievietes, vīriešus, visas kultūras, visas dalību valsts. Ja jums tas izdosies, tas kļūs par lielāko Eiropas Savienības spēku. Protams, ka neviens nešaubās, ka vietu aizpildē tiks ņemta vērā cilvēku zināšanas un spējas. Parlamentam, mēs jau šeit dzirdējām, moto ir vienoti daudzveidībā. Tie ir vārdi, kas uzliek atbildību un vārdi ar dziļu jēgu. Es no sirds ceru, ka jūsu vadībā Aštonas kundze Eiropas ārējās darbības dienests tiks izveidots par patiesu Eiropas dienestu, kurš pārstāvēs pilnīgi visus iedzīvotājus - sievietes kā vīriešus, nabadzīgas kā bagātas visās dalību valstīs. Jums ir jāizveido dienests, kuri tiešām pārstāvētu Eiropas Savienību, visus No sirds jūs apsveicu un novēlu jums veiksmi šajā svarīgajā darbā. You, Brant. Paldies, Brantneres kundze, lūdzu, divi ar pus minūtes. Godātie kolēģi, gribētu apsveikt mūs visus ar panākto rezultātu. Mēs esam iekļāvuši šajā tekstā visu, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu um, budžeta izpildes kontroli un varētu paveikt visus uh, pasākums. Runa ir arī par dzimumu līdznies, līdztiesību un uh, valstu pārstāvību. Paldies jums visiem! Bet vai mēs esam tiešām izveidojuši modernu dienestu, kas ir vairāk nekā 27 valstu dienestu summa? Uh, Kāda ir šī dienesta pievienotā vērtība? Tas vēl nav skaidrs. Ir jābūt efektīvai koordinācijai visās svarīgajās jomās. To es pagaidām vēl neredzu. Kas notiks krīžu menedžmenta gadījumā? Tas, tas ir uzdevums, kas ir jāveic Eiropas līmenī. Daudz kas būs atkarīgs no tā, kā, mēs, kā mums izdosies radīt sinerģijas efektu, izveidojot eh, tā saucamos, nu, šos darba posteņus vai darba vietas. Ja teiksim, 20, mēs esam dzīvojam 21. gadsimtā, un es gribētu nosūtīt jums izziņu, vai mēs vispār rīkojamies atbilstoši laika prasībām un Mums ir jāpanāk, lai šim dienestam ir pievienotā vērtība, proti, lai ar šo dienestu varētu izdarīt to, kur dalībvalsts diplomātiskam dienestam uh, rokas ir par īsām. Tad vēl svarīgs jautājums - cilvēktiesības. Ir jābūt augstākajā līmenī nodrošinātai uh, kapacitātei, kompetencei, lai risinātu šos jautājumus starptautiskā līmenī un uh, ir jābūt skaidrībai par to, kāds būs misiju mandāts, kā mēs pārvaldīsim, ko mēs darīsim ar jau esošajām misijām. Ir daudz grūtu, sarežģītu jautājumu. Es ceru, ka mums izdosies tos visus atrisināt. Paldies! Zjobro kungs, lūdzu, viena minūte. Priekšādātāja kungs. Eiropas Savienībā ir 27 dalībvalstis, un tam ir jāatspoguļojas arī šīs institūcijas struktūrā, kad mēs to prezentējam uz ārpusi. Dažas dalībvalstis ir atstātas novārtā vai nomaļus. Un ir taču jāatspoguļo arī dažādās kultūras tradīcijas un dažādo valstu diplomātiskās tradīcijas. Ir jābūt labāk uh, izlīdzinātam sal, sadalījumam starp dalību valstīm un izšķirošajam faktoram vērtējot kandidātus. Baidzētu būt arī tam, no kuras valsts kandidāts nāk šo kritēriju vajadzētu izmantot kā papildus kritēriju, lai labāk nodrošinātu visu valstu pārstāvību. Kompetence, protams, ir ļoti būtiska, lai dienests labi darbotos. Paldies, lūdzu, Meijera kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji, godātais, godātie kolēģi. Es gribētu Tā kā pirmoreiz šodien uzstājos, e, gribētu sākt ar to, ka GOE, tātad mūsu politiskā grupa, solidarizējas ar Francijas e, darba ņēmējiem, kas protestē pret Francijas prezidenta Sarkozī antisociālajiem pasākumiem. Un tagad es gribētu reaģēt uz to, ko priekšēdētājs teica, proti, ka padoms pārstāvji nokavēsies, jo Strasbūrā ir sastrēgumi. Uh, Tas ir saistīts ar streikiem, kas šobrīd notiek, un es solidarizējos ar šiem streikiem. Tagad vērtējot kolēģu darbu, mūsu politiskā grupa rīt, diemžēl, atturēsies. Mēs nebalsosim pret, bet nevaram arī atbalstīt šo dokumentu, jo redzam, ka mūsu priekšlikumi nav ņemti vērā. Tie, tajos runa bija par pilnīgu kontroli ko attiecībā uz šo dienestu veiktu Eiropas parlaments. Dal, dalībvalstu parlamentos, vismaz manā valstī, ir tā, ka viss, kas saistās ar drošības jautājumiem, tiek debatēts ļoti intensīvi. Uh, Un parlamentam šeit ir jābūt pilnīgai kontrolei. Parlamenta kontrole stāv pāri visam, runājot par ārlietu jautājumiem un drošības jautājumiem. Tāpēc mēs rīt nevarēsim atbalstīt šo dokumentu, bet paldies visiem. Paldies, saka priekšādātājs, jūs uh, mazliet pārvilkāt laiku. Jums jārunā savā vārdā. Provēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kad mēs runājam par jaunā diplomātiskā dienesta struktūru, mēs nedrī, mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Mums ir nepieciešams būt uh, dienests, kurš ir efektīvs, nav uh, pārlādēts ar personālu un neizmaksā pārāk daudz. Uh, Eiropas eh, ārējās darbības dienestam ir svarīgs ne tikai geogrāfiskais eh, līdzsvars un arī dzimuma līdztiesība, bet arī darba kvalitāte. Protams, ka jaunajā dienestā ir jāpārstāvētām visam valstīm, tajā ir jāstrādā daudzām sievietēm, bet, protams, ka tas nedrīkst notikt uz kvalitātes un kompetences rēķina. Mums ir jārūpējies par to, Eh, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas karjerai iespējas, nediskriminējot personības. Eh, runājot par apmācību, mums ir institūts Florencē, eh, kas patiešām runā pats par sevi. Protams, ka mm, nebūs pārspīlēti un pārāk dārgi mm, nodibināti jauno Eiropas akadēmijas akadēmiju. Vertmans kundzei viena minūte. Paldies, cienījamie kolēģi, kolēģis, lai pārstāvētu Eiropas valstu intereses starptautiskajā līmenī ar lielāku efektivitāti, ir jāvienojas par ārpolitikas soļiem un ar citiem jārunā vienā balsī. EADD palīdzēs eh, saskaņot Eiropas Savienības ārpolitiskos instrumentus un apkopot arī resursus. Kā jau mūsu kolēģi pieminēja, ņemot vērā jauno struktūru, mums ir jāuzstāda augstas prasības caurspīdīgumam un pārskatu eh, pienākumam. Ir nepieciešams detalizēts pārskats par izdevumiem un personālu, kurš darbojas EADD. Uh, Runājot par budžetu, ir nepieciešams dienestu e, integrēt komisijas struktūrās. E, ir jābūt pieejamām visām e, informācijām, kas nepieciešami pārskata sagatavošanai. Budžeta ap, izpildes apstiprināšana paliek darba kārtībā. EADD būs laba slava tikai tad, ja visas dalība valstis būs atbilstīgi pārstāvētas. Tomēr priekšplēnā ir jābūt kvalifikācijai. Runājot par sieviešu sadaļu, tā ir pārāk maza, un es domāju, ka ir pietiekami daudz kvalificētu sieviešu, ko atrast darbam šajās pozīcijās. Paldies, saka priekšsētētājs Brok. Broka kungs. Priekšsēdētāja kungs, mm, mm, priekšsēdētāja vietnieces kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, kolēģis. Franks Sinatra eh, tika saukts par eh, melno valst, balsi, bet eh, kas viņš būtu bijis bez sava big benda? Jūs, Eštonas kundze, esat Eiropas balss, ārlietu dienests būs jūsu lieliskais orķestris. Es ceru, ka mēs eh, atbilstīgi izmantosim šo orķestri, lai darītu eh, dzirdamāku Eiropas balsi un pārstāvētu mūsu intereses. Uh, Um, mūsu uzdevums ir nodrošinot Eiropā mieru un Eiropas intereses um, parādīt akceptējamas uh, visā pasaulē. Ir daudzi punkti - energoresursu drošība, uh, terorisma apkarošana un tā tālāk tās ir mūsu iedzīvotāju intereses, kuras uh, jums ir pienācīgi jāpārstāv ar savu orķestri parlamentārā līdzdarbība, e, parlamenta informācijas tiesības ir izdevies tagad pastiprināt. Tāpat ir izdevies nodrošināt parlamenta kopīgo politiku, un vairāk nekā 60% te būs arī Eiropas deputāti, e, e, ierēģi. Tāpat mums ir arī izdevies eh, labāk nodrošināt eh, dzimumu līdztiesību. Tas nav valdību nopelns, tas ir mūsu nopelns ja 2013. gadā veicot paveiktā pārskatu apstiprināsies, ka mērķus ir izdevies sasniegt, tas būs bijis lielisks darbs. Dāmas un kungi, eh, tas ir instruments, eh, kura darbība mums ir jākontrolē, jāpārauga, mums ir jābūt pietiekami elastīgiem un jāspēj izdarīt pietiekamu spiedienu, lai Eštonas kundzei izdotos veikt savus uzdevumus. Mēs jūs atbalstīsim, bet mēs jūs arī kritizēsim, ja nebūsim vienisprātis ar jūsu paveikto. Domāju, ka šajā jautājumā mēs varam uh, gūt virsroku tikai ievērojot kopīgu pozīciju. Paldies, saka priekšsēdētājs Severīna kungs, divarpus minūtes. Eiro, apvienotā Eiropa nevarēs sekmīgi strādāt ja mēs nezināsim, kā ārpus Eiropas Savienības pārstāvēt mūsu intereses, ja mums nebūs vīzijas, bet šo vīziju mēs nevar, nevarēsim īstenot, ja nebūs efektīva dienesta. Dienestam, dienests varēs strādāt tikai tad, ja tiks at, atlasīti ļoti labi darbinieki. Un Uh, kā zināms, nelabais ir tajos sīkumos vai detaļās, un ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, šajās kaismīgajās politiskajās debatēs neaizmie, neaizmirstu, ka mums nav jā, jāstrīdās par to, vai svarīgāk ir starpvaldību sadarbība vai Eiropas Savienības līmenis. Ir jānodrošina, lai tiktu ņemti vērā visu valstu sasniegumi un lai tiktu ņemti vērā vēlēšana rezultāti. Un mums ir jābūt uh, līdzsvarotam salid, sadalījumam starp rietumiem un austrumiem. Un mēs redzam, ka daudzas jaunās dalībās, bet ne tikai tās, šobrīd uzskata, ka ir tikušas diskriminētas. Un es neapšaubu kritērijus, es šaubos par to, vai šobrīd ir nodrošināts garantijas, ka labi izstrādātie kritēriji tiks piemēroti. Es ļoti ceru, ka augstā pārstāve procesa laikā novērsīs šos eh, līdzsvarā traucējumus vai nobīdes, kas šobrīd vēl ir. Mums ir jāizveido Eiropas diplomātu korpus, uh, kas ir kompetents un spējas pārstāvēt Eiropas Savienības intereses. Paldies! Perfect, sir. Lieliski, Adriāna, saka priekšēdētājs. Gerbrandī kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, šajās debatēs mēs lielākoties runājam par eh, dienesta kontroli un organizāciju, bet nevajadzētu aizmirst vēl vienu lietu. Šī dienesta nozīme ir ļoti liela, protams. Tas ir liels solis virzienā uz vienotu Eiropas Savienības um, ārpolitiku. Pat manā dalībvalstī, kas vairāk šobrīd nodarbojas ar iekšpolitikas problēmām, uh, bija redzams, ka uh, šim dienestam būs jāuztic uzdevumi, kas līdz šim piederēja pie iekšējās politikas. Un uh, bija tomēr jāatzīst, ka ir jautājumi, kas daudz labāk tiek risināti Eiropas līmenī. Tehniskie un organizatoriskie aspekti, protams, ir ļoti būtiski, un mums ir jābūt finanšu kontrolei, lai šis dienests var strādāt tā pašapzinīgi. Es uzskatu, ka līdz šim ir izdarīts liels darbs, bet tā kā mums ir tik ļoti detalizēti noteikumi, mēs kā liberāļi, mums tas nevienmēr ir paticis, bet es gribētu novērtēt šo dokumentu tomēr kā ļoti labu kompromisu, un es ceru, ka dienests pēc sekmīga balsojuma varēs uzsākt darbu. Paldies, Tanok kungs! Hybrids. Paldies! Izveidojot hibrīdā EADD, jau ir izraisījis ārkārtīgi daudz debats. Un tomēr mums ir jāuzteic Aštonas kundze par to, ka viņi tomēr turpina darbu pārliecināt Eiropas Savienības līderu šajā krīzes situācijā veidot šādu dienestu. Tomēr, vai Lielbritānijas prerogatīva darboties ārpolitikas jomā netiks apspiest ar jaunā dienesta izveidošanu? Mums ir jānodrošina, lai Lielbritānijas intereses būtu gan veicinātas ārpasaulē, gan arī aizstāvā, aizstāvētas. Vai tiešām diplomāti, kuri ieņem šī dienesta posteņus un kuriem ir jāpārstāv Eiropas institūcijas un iedzīvotāji, vai tiešām viņi to darīs? Vai tiešām šim dienestam ir jāpārstāv 27 dalībvalsts? Ja jā, jā, tad dalībnieku izvēlē un atlasē ir jābalstās tikai un vienīgi uz viņu CV un panākumiem. Eiropas Savienībā ir jābūt ārkārtīgi striktai, īpaši EADD budžeta attieksmē. Šis dienests, ja tas vēlas saglabāt mūsu uzticību un iegūt Eiropas iedzīvotāju uzticību, tam ir jābūt caurskatāmam. Paldies, Eiropas, Savi... paldies, Tanok kungs, saka priekšsēdētāji kungs, jūs teicāt, ka Eiropas Savienība netiek pārstāvēta EADD, bet jūs pateicāt Lielbritāniju, tātad jūs domājat Lielbritāniju. Jā, tātad es jūs izlaboju, saka priekšsēdētāji kungs, lai visiem būtu skaidrs, kas tad tur netiek pārstāvēts. No Štelks kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, ārējās darbības dienests ir tāda ļoti nu, jauns solis attīstot Eiropas Savienības institūcijas tieši ārlietu sektorā. Protams, ka ārlietu un drošības politika ir lielā mērā dalību valstu um, pārziņā un ir paredzēts, paredzēts veto tiesības ļoti būtiskos jautājumos. Piemēram, toreiz, kad bija jālēmj par iejaukšanos vai piedalīšanos Irākas karā vai Kosovas sadalīšanu, toreiz nekādas uh, Eiropas Savienības ārpolitikas nebija. Un Kā tad būs tagad, vai šādos gadījumos atbildība atkal tiks gaidīta no dalību valstīm un uh, Eiropas līmenī valdīs klusums? Ņemot vērā pašreizējo informāciju, izskatās, ka jaunās valstis nav ņemtas vērā. Un Eiropas Savienības birokrāti sola, ka šī iestāde ievēros budžeta neutralitātes principu. Bet mēs redzam, ka jau šobrīd ir paredzēts vairāk līdzekļu nekā tas bija domāts sākotnēji. Finanšu regulas ziņojumā runa ir par rev, revizoriem. Kaut gan Madridē bija vienošanās par to, ka šim servisam šis servis eh, pats, tā teikt, sevi kontrolēs, izmantojot iekšējo auditu. Šobrīd es nevaru novērtēt īpaši pozitīvi šo Lisabonas līgumā paredzēto iestādi. Uh, Mister... Paldies, Hartonga kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšādētāji. Cik bēdīga un traumatizējoša diena. Mēs runājam par to, kā tiks finansēts šis dienests, bet Nīderlandiešiem nemaz pat nav bijusi iespēja novērtēt uh, balsojumā Lisabonas līgumu, un tagad tiek veidot šis milzīgais birokrātiskais aparāts, kas prasīs miljonus eiro. Un no tā taču nebūs nekāda labuma. Mana partija PVV Uh, nevar atbalstīt šī dienesta izveidi, mēs noraidām to, mēs no, noraidām Eiropas ārējās darbības dienestu, iestājāmies par brīvību un taisnību. Paldies, Kozlovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Šobrīd mēs runājam par Eiropas ārlietu dienesta uh, ietvara, un tomēr mēs nevaram nodrošināt geogrāfisku pārstāvniecību no pilnīgi visām adekvātu geogrāfisko pārstāvniecību no visām dalībvalstīm. Jau ir skaidrs, ka tur būs 15 dalību valsts pārstāvētas daudz lielākā mērā nekā jaunās dalību valsts. Pāris datu, pāris statistikas datu ir divi vēstnieki no jaunajām dalību valstīm, divi no pāri par simta. 29 jauni vēstnieki, tikai če, no 29 jauniem vēstnieku vietām tikai 4 nāk no jaunajām dalību valstīm. Es neuzskatu, ka tas ir adekvāts standarts EADD pamatos. Ja mēs vēlamies adekvātu pārstāvniecību no visām dalību valstīm, tad mums ir jāveido tāds moderns, rīcības spējīgs EADD, kas tiešām mūs visus pārstāvētu. Un par šādu nepārstāvniecisku dienestu mēs lepni būt nevaram. Jau šobrīd ir skaidrs, ka ir dalību valsts, kuras netiek pietiekami pārstāvētas šajā dienestā un kuras tiek it kā pabīdītas maliņā. Vai tas ir risinājums? Es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais brīdis pieprasīt, kurā brīdī konkrēti geogrāfiskais līdzsvars tiek sasniegts un kad Eiropas Savienība tiešām runās vienotā balsī starptautiskā arēnā. Prieksēdētājs paldies, Vidžanin kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Augstās pārstāvs kundze, godātie komisāri, godātie kolēģi. Uh, Šodien patiesībā ir pēdējās debatas parlamentā, kad mēs runājam gan par EADD struktūru, mandātu, finansējumu un adekvātu pārstāvniecību. Rīt mēs par EADD un visiem šiem jautājumiem balsosim. Un tas arī būs mūsu galīgais vārds. Kā jau diskusijas pierādīja un kā jau deputāti šeit izteicās, mēs tiešām ceram, ka ārējās darbības dienests būs tāda Eiropas Savienības institūcija, kura uh, varēs adekvāti darboties un efektīvi rīkoties. Un parlaments šim dienestam šajā darbā palīdzēs. Un mēs tiešām ceram, ka dienests Eiropas Savienību padarīs redzamāku starptautiskā arēnā. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un visi, kas atbalstīja jauno līgumu, vēlas redzēt dienestu spēcīgu un pārstāvniecisku. Uh, Vēlētos pateikt, ka Aštonas kundzes rokās ir nonācis dienests un patiesībā kritika ir pamatota. Aštons kundze, kad jūs šā gada sākumā kļuvāt par augsto pārstāvi, dalību valstīs eh, bija tikai pāris misijas un pārstāvniecības eh, E, dažādās valstīs. Un tiešām mums vajadzētu ņemt vērā ikviena darbinieka sasniegumus, viņu pieņemot kādā vietā un nevis citiem apsvērumiem. Tāpēc, Aštons kundze, es ceru, ka jūs to izpildīsiet. Tagad Lamsdorf kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas arējais darbības dienests ir viens no Lisabonas līgums svarīgākajiem lēmumiem. Tagad ir palikušas sešas nedēļas, tad Aštonas kundze nebūs e, Eiropas Savienības ārlietu ministrijas izveidas ministre, bet Eiropas ārlietu ministre. Tas ir labi. Lai jums veicas 1. decembrī. Mums ir bijušas daudzas diskusijas diskusijas daudz ir sasniegts. Auglīgs politiskais strīds, eh, kas eh, palīdzēja likvidēt vecās kopējās ārlietu politikas demokrātijas deficītus un sabiedrisko debašu kvalitāti uzlabojas. Pusstingrāka budžeta kontrole ir arī priekšnoteikumi komandas garam nacionālās valstis var eh, saglabāt aktivitātes ārlietu dienestā, nebūs geogrāfiskās kvotas, tačreiz liekas, ka tā ir svarīgākā tēma. Tas nav nekādā gadījumā, jo šādas kvotas dēļ Vācija būtu ieguvēju, tā ir tomēr pret. Es domāju, ka ir priekšnoteikumi veiksmīgai EADD darbībai. Eiropas parlaments ir gan trīs laimīgs. Mēs būtu īsti laimīgi tad, ja mēs izmantotu iespējas e, konfliktu profilakses krīzes menedžmenta struktūras iespēja, izmantošanas iespēja. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Pet, Petrovska kungs, vienu minūtu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Priekšstādātāja kungs, eh, saka Pietrovska kungs. Dāmas un kungi, patiesībā ar lielu nožēlu mēs skatāmies uz to, kā AFET komitejas pārstāvjiem neizdevās pieprasīt pilnīgu geogrāfisko pārstāvniecību. Uh, ir samērā liela pretestība, lai tiešām pārstāvniecība būtu no pilnīgi visām dalību valstīm. Arī nav skaidrs, kā civildienas noteikumos tiks atrunāti solidaritātes principi un citi adekvātas pārstāvniecības principi darbinieku darbā pieņemšanā. Jāsaka, lielās dalību valsts izrāda samērā lielu egoismu. Diplomātisko posteņu aizpildīšana šobrīd ir Aštonas kundzes rokās. Un, uh, Lēdijai Aštonai ir jāpieņem lēmums par to, kā tiks aizpildīt 150 darba vietas. Polijai, piemēram, no šīm 150 vietām, Polija ir sastā lielākā dalība valsts, Polija ir divas no šīm 150 vietām. Mans jautājums, kāda ir bijuši kritērija komisijai izvēloties darbinieku šīm vietām? Parlaments pieņem jaunā dienesta budžeta noteikumus. Baldasāri kungs turpina priekšsēdētāja kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Vēlreiz pēc padomas lēmumu pieņemšanas par ārējās darbības dienesta funkcijām un uzdevumiem. Un tagad mums ir jāraugās, lai finanšu regula tiktu izmainīta tā, lai šis dienests var strādāt. Es gribētu uzsvērt sevišķi vienu aspektu. Uh, Mēs ļoti gari un smagi runājām par tā saucamo geogrāfisko sadalījumu un diplomātijas uh, virzieniem. Varbūt dažiem būtu labāk patikuši citi kritēriji, kas tika piemērot atlasot personālu tieši nu, valsts piederība vai pilsonība, bet šis arguments netika ņemts vērā, tika ņemt vērā tātad geogrāfiskais sadalījums un dzimumu līdztiesība. Dalībvalstu kvotas nebūtu labs risinājums, un tagad veidojot šo iestādi, mums pirmo reizi uh, būs Eiropas diplomātu korpus, kuram būs tiesības īstenot vienotu Eiropas Savienības ārpolitiku un aizstāvēt Eiropas intereses. Lai varētu sekmīgi šo uzdevumu risināt, mums ir vajadzīgi Eiropas diplomāti, nevis valstu interešu aizstāvji uh, juridiskajā tieslietu komitejā un arī rapkaikunga ziņojumā diskusijā runātājs tika pārtraukts. Tālera kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Šobrīd mums ir vajadzīga spēcīga Eiropas Savienība no 27 valstīm. Uh, Un, lai dienests darbotos labi, tam ir jābūt atbalstam arī pilsoņu vidū. Kā nodrošināt, lai ārējās darbības dienests baudītu popularitāti iedzīvotāju vidū? Kā nodrošināt, lai tajā darbotos vislabākie Eiropas diplomāti? Uh, ir jābūt visām dalībvalstīm tajā pārstāvētam. Mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas Savienību, ja tikai šo, šajā dienestā mēs paredzētu tikai sešu dalībvalstu pārstāvis. Tikai sešas dalībvalsts ir saņēmušas vadošos posteņus. Ko darīt citām dalībvalstīm, sevišķi jaunajām? Uh, Jūs taču nevarat ignorēt parlamentu komiteju lēmumus, un es ceru, ka vismaz desmit gadu laikā situācija būs izlabota, jo visām 27 valstīm ir jābūt pārstāvētām. Lūdzu, eh, Sieviča kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies! Mēs Tagad esam gandrīz noslēguši procedūru, veidojam jaunu iestādi. Es pārstāvu Poliju, tā ir jauna dalība valsts, un ir fascinējoši redzēt, cik, cik ļoti tomēr Eiropas integrācija nu, ir nesusi augļus Un tas taču tiešām ir ļoti, ļoti labs panākums, liels solis uz priekšu. Parlaments arī aktīvi iesaistījās, un tagad šis bērns, kas ir gandrīz jau piedzimis, uh, pie tā radīšanas piestrādā visas institūcijas, ne tikai viena. Un jūs, um, Lēdija Eštone, jūsu uzdevums ir parūpēties, lai lēmumi tiktu pieņemti caurskatāmi, lai uh, būtu, lai cilvēki tiktu pieņemti ņemot vērā viņu panākumus, viņu sasniegumus iepriekš. Dira, runātāja tika pārtraukta, Flašikovs kundze lūdzu. Paldies priekšēdētājiem! godātie komisāri, Lēdija Eštone, godātie kolēģi, mēs runājam šobrīd par ārkārtīgi um, nozīmīgu projektu, kas ir pirmais uh, Eiropas vēsturē. Un jāsaka, ka katram kas iesaistījās, bija savas intereses, bet tomēr mēs esam izstrādājuši kompromisu, kas apmierina visus. Es ceru, ka Eiropas parlaments rīt balsos pozitīvi. Mazliet es nožēloju to, ka daudzi runātāji pieminēja tikai vienu aspektu, proti geogrāfisko pārstāvību vai sadalījumu šajā pārstāvībā starp dalību valstīm, bet nemaz nebija runa par šī projekta nākotni. Eiropas Savienība zaudēja savu nozīmi, un šī dienesta uzdevums ir panākt, lai tā atgriežas pasaules arēnā kā viens no nozīmīgākajiem spēkiem pasaulē. Un es ceru, ka Lēdija Eštone atlasīs sev tādu komandu, kas spēs pārstāvēt ne tikai 27 dalību valsts, bet pārstāvēs pirmkārt Eiropas Savienotību kopumā kā vienotu projektu. Paldies! Paldies! Eh, tagad brīvais mikrofons. Tad, kad atkal ir pie pieteikušies vairāki kolēģi, kuri grib izteikties, eh, un tas ir pieteikušies ir vairāk nekā iespējams. Un tāpēc man arī ir diemžēl jāierobežo runātāju skaits. Pirmā Kostinas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. EADD turpmāk spēlēs eh, elementāro lomu Eiropas Savienības ārējā un drošības politikā. Lai atbilstu saviem uzdevumiem, ir nepieciešams nodrošināt eh, raitu EADD darbību. Šeit ir nepieciešama arī EAD finanšu darbību kontrole, kas tika minēta arī Gresles un Rivellīnī ziņojumos. Te vissvarīgākās ir gada ticamības deklarācijas, kā arī e, ziņojumi, kas ir jāiesniedz parlamentam un parlamenta pučeta apstiprināšanas kompetence. Bez tam es gandarīti vērtēju Eiropas da, e, dalību valstu e, garantiju kompetenci. Šis ziņojums ir pareizs solis pareizā virzienā. Sirsnīgs paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Hauitkungs nākamais runātājs. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos sākt ar to, ka apsveikšu augsto pārstāvi, jo šobrīd vairāk lielākā daļa politiķu uzstājoties publiski zaudē draugus, un tomēr es esmu pārliecināta, ka jūs būs tāda, kur ar chronometru skatīsies, kurā pusē jūs vairāk laika esat runājusi, par vai pret. Mēs esam runājuši gan par tirzniecību, gan par cilvēktiesībām, kā EADD būtu jārīkojās. Es piekrītu lielai daļai šeit izteiktā. Un tomēr, vai man personīgi ir pilnīga pārliecība par to, ka jūs izveidosiet dienestu balstoties uz līgumiem, ka jūs izveidosiet dienestu balstoties uz dažādām interesēm, kuras šobrīd valda Eiropā, vai tiešām jūs piemērosiet pārstāvniecības un kvalitātes principu izvēroties posteni? Tā tad rītā mēs par to balsosim un redzēsim, kāds būs rezultāts. Paldies, un tagad vajag kungam vārds. Tirnisā. Paldies, priekšādātāji! Cenšoties atrast kompromisus par to, uz eh, kā tiks eh, nodrošinātas finanses šim dienestam. Tas nebija viegls uzdevums, bija jākoordinē intereses, katrai dalību valstī ir sava vēsture, bet Es domāju, ka veselais saprāts tomēr ir raksturīgs pilnīgi visām dalību valstīm un to pārstāvjiem Eiropā, un manuprāt, mums izdevās panākt kompromisu un būtu ļoti labi, ja ārlietu politika turpmāk Eiropā un arī globālajā līmenī būtu tas, uz ko mēs fokusētos visvairāk un, un mums varbūt atrisinot finanšu jautājumus, vajadzētu atstāt tos mierā. Lēdija Eštona būs tā, kas veidos politiku un Eiropas parlaments sekos līdz tam, ko jūs darat un novēl jums sekmes. Paldies! Es gribētu atgriezties pie uh, pievienotās vērtības šim dienestam un viena viens no veidiem būtu uh, ļoti koordinēta politika tieši attīstības jomā. Un uh, šim uzdevumam ir jātiek atspoguļotam, ir jābūt attiecīgiem darbiniekiem, labi atlasītam personālam un ir jābūt iespējām uh, iegūt vajadzīgo izglītību un apmācību, lai varētu attīstības sektorā strādāt. Un to mēs arī sagaidām no jums jau no 1. decembra. Paldies, Paškas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze. EADD ļoti lēni uzsāk savu darbu un tomēr uzsāk. Un šodien parlamentā mēs diskutējam par dienestu finansēšanas aspektiem, galvenokārt par tiem. Un šajā aspektā, Aštons kundze, es vēlētos jums atgādināt, ka finansējums visām Eiropas Savienības institūcijām principā nāk no dalību valsts nodokļu maksātāju kabatām. Līdz ar to patiesībā jūs dzīvosiet no naudas, kuru jums dos 27 dalību valsts, un jums tas ir jāsaprot. Jums tas ir jāsaprot. Pat gadījumā, ja mēs pieprasīsim eh, diplomātu izvēlēšanas kārtībā ņemt vērā tikai un vienīgi viņu sasniegumus un pieredzi, tas nenodrošinās geogrāfiskās pārstāvniecības principu pilnību izpildi, jo tas, ka visas dalību valsts nav pārstāvēts augstos postaņos Eiropas Savienībā, tāda ir situācija un vēlētos uzklausīt jūsu viedokli. Paldies un kā pēdējais uz Vāgnera šajā brīvajā mikrofonā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi esam vienisprātis e, tajā ziņā, ka tā ir svarīga iespēja veidot kopīgu Eiropas nākotni. Ir jāskatās tālredzīgi, pat laban nav īstais brīdis skaldīt matus par līdzekļiem un īstermiņa um, sīkiem kariem starp Eiropas institūcijām par līdzekļiem. Te ir runa par kopīgu misiju. Nu, te ir runa par to, ka ir jānodarbojas ar to, ko Eiropas Savienība attēlo pasaulē. Tā tad gluži kas cits nekā pirms dažām dienām Nobeļa miera prēmijas pasniegšanas laikā, kad mēs no Eiropas dzirdējām uh, pārāk daudz un dažādas balsis, no kurām neviena nebija drosmīga. Šī parlamenta priekšsēdētājs Pužeks uh, tomēr izteica ļoti labu paziņojumu. Paldies! Tā, tie bija brīdī brīvā mikrofona eh, runātāji. Tagad mums ir Eštonas kundzes atbildi. Paldies, jums vārds. Uh, Prieksēdētājs kundze, es pavisam uh, īsi vēlētos tagad uh, pārsēžoties padomas pusē, burtiski pāris minūtēs vēlreiz pateikties godātajiem parlamentu deputātiem par šīm debatēm. Uh, Tajās klausējos ar ārkārtīgi lielu interesi, un tomēr es uzskatu, ka jūs izteiktās bažas par dzimumu, vienlīdzīgu pārstāvniecību un geogrāfisku pārstāvniecību mums tomēr ir jābalstās uz cilvēku pie, pieredzēto un uz cilvēku pieredzi. Es tiešām ieklausos tajā, ka Eiropas ārējās darbības dienesta galvenajam motīvam ir jābūt cilvēktiesību aizstāvībai visā pasaulē. Izveidojot šo servisu, jums ir jāsaprot, godātie deputāti, ka servisam ir jābūt efektīvam. Tas attiecās gan uz cilvēku resursu, gan finansiālo resursu izmantošanu. Darbs ir bijis garš, daudz mēnešu garumā, un es tiešām vēlētos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dienests iedzīvotāju labā strādāt un strādāt labā visu mūžu labā. Un to es arī mēģināšu īstenot dienas darbībā. Paldies! Un tagad komisiju pārstāvēs vispirms komisārs Levandovskis un pēc tam Šefčovičs. Un uh, lūdzu ievērot īstu stašanās laiku. Frau Prezident, äh, Priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsa atbilde Andrēsens kundzes teiktajiem. Andrēsens kundze jau ir aizgājusi par budžeta neutralitātes principu. Protams, ka šis princips sevi pierādīs ilgākā laika periodā. Mēs nevaram to skatīt īsā laika asī. Tas pats attiecās arī uz iekšējo revīziju, gan ārlietu dienestam, gan komisijai. Es uzskatu, ka 2013. gads ir lielisks punkts, kad mums ir jāpārskata dienesta darbība, jāizvērtē tā. Es tiešām ceru, ka rītā būs pozitīvs balsojums un vairāk komentāru no manas puses nav. Paldies! Un tagad Šepčevičs kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties godātajiem deputātiem par izteikto atbalstu un debatēs valdošo pozitīvo garu. Es uzskatu, ka ir svarīgi pateikties arī padomēji par to, ko padomu ir sniegus kā savu ieguldījumu šajās debatēs un arī mēnešu ilgajā darbā. Rīt tik pieņemts vēsturisks lēmums. Vēlreiz vēlētos pateikties paldies Eiropas parlamenta referentiem, jo jūs tiešām esat radījuši pozitīvu gaisotni, tādu vīzijas gaisotni. Protams, ka mums ir jādiskutē par to, kādi varētu būt jaunā dienesta spēcīgās puses un vājās puses, bet to mēs redzēsim nākotnē. Eiropas Savienības ārpolitikai ir jābūt visaptverošai. Un es uzskatu, ka dienesta izveide tikai stiprinās mūsu kopīgo balsi pasaules arēnā. Vēlreiz vēlētos uzteikt eh, dienestu darbību līdz šim, un esmu pārliecināts, ka mums visiem darbojoties kopā izdosies panākt vēlamo rezultātu. Paldies! Paldies arī par īsajām atbildēm! jo mums ir izdevies ievērot grafiku. Tagad vēlreiz vārds referentiem. Vispirms Rapkaja kungs, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Pēc savām piezīmēm, eh, sākotnējiem piezīmēm, gribu tikai divus papildinājumus izteikt. Eh, pirmkārt, es gribēju pavisam apzināti debašu beigās atstāt pa savu pateicību visiem ēnu referentiem. Tā bija koleģiāla un laba sadarbība un ir vieglāk strādāt, ja var just kolēģu atbalstu. Tāpēc arī tās nebija vissarežģītākās sarunas. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, uh, gribētu pieminēt vēl to, kas eh, tika pieminēts regulāri geogrāfiskais līdzsvars. Naiskas kundze komprom, uzskatīja, ka kompromisā nekas nav atspoguļots. Es eh, ieteiktu, ka pēc pieņemšanas pavisam mierīgi vajadzētu izskatīt visus tekstus Eh, jo vairāk lasīsi, jo izglītotāks būsi. Un te mēs redzam, ka ir ļoti stingras regulācijas paredzētas, eh, tā kā visu raižu avoti būtībā nemaz neeksistē. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad vēlreiz vārds kā ķērī kungam viena minūte. Paldies! Jā. Yeah. Ja mēs tagad eh, dzirdam, ka kopumā eh, visi ir apmierināti ar debašu rezultātu, protams, ka izkristalizējās arī tādi aspekti, ka mums visiem ir svarīgi eh, šis te uzdevums. Ir dažādas nacionālo valstu struktūras, kas veido pamatus, Tāpat arī mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības lomu un nevienu negribam atstāt novārtā. Uh, Tomēr mēs vēlamies arī eh, saglabāt kopējās ārējās un eh, drošības un aizsardzības politikas struktūras. Uzdevums nebija vienī, eh, vienkāršs, bet tas bija jāveic, lai nodrošinātu augsto pārstāvi ar instrumentu, ar kura palīdzību ņemt vērā visādas Eiro, visdažādākās Eiropas iespējas pasaul, globālā kontekstā. Tāpat ir svarīgi arī notiekošais austrumos Āfrikā, Ziemeļkaukāzā un Balkānos. Domāju, ka esam apmierināti ar paveikto un domāju, ka augstās pārstāves uzdevums uh, un, uh, būs saistīts ar parlamentu atbildību. Paldies! Balsojums rītdien 12.30 saka priekšsēdētājiem. Godātie kolēģi, kolēģis!